Atbilstoši šīs pēcpusdienas darba kārtībai, mēs tagad skatīsim Eiropas Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos komisijas priekšsēdētāja vietnieces eh, paziņojumus par neseno zemstrīci Haitī. Un pēc tam runās komisārs Deko kungs bet pirms tam es došu vārdu baronesei Aštonai. Lēdija Ashton, es sveicu jūs Eiropas parlamentā un es gribu novēlēt jums visu to labāko jūsu jaunajā amatā. Lūdzu, vārds jums. Priekšsēdētāja kungs, liels paldies par jūsu jaukajiem vārdiem. Godātie deputāti, es gribēju informēt parlamentu par situāciju Haitī pēc 12. janvāra zemestrīces. Zaudējumi tiešām ir milzīgi. Apmēram 3 miljonus cilvēku ir cietuši no šīs traģēdijas, un bojā gājušo skaits arvien pieaug. Šī ir patiešām gan humanitāra, gan politiska katastrofa. Mēs strādājam kopā ar ANO un Haitī vadību lai atvieglotu Haiti iedzīvotāju ciešanas. Bet, protams, tas prasīs ilgu laiku. Arī daudz Eiropas Savienības pilsoņi ir zaudējuši savas dzīvības. Zemstrīds rezultātā apmēram tūkstots cilvēku. Un Eiropas Savienība eh, raugās uh, ko būtu iespējams darīt, lai palīdzētu iedzīvotājiem. Ņemot uh, vērā ANO lūgums, mēs uh, atturējāmies no um, tūlītējas tad, ne, došanās uh, uz Haiti. Protams, mēs uz turieni dosimies, līdz ko situācija būs tam atbilstoša, un es domāju, ka komisārs Dekuts arī dosies šajā nedēļā uz turieni un viņš izmanto šo iespēju, lai vienotos ar ANO pārstāvjiem un mūsu pārstāvjiem Haitī par to, kas būtu visvairāk nepieciešams vistuvākajā laikā. Uh, Tikmēr mēs strādājam pie tā, lai piesaistītu gan humanitāro palīdzību, gan nodrošinātu politisko stabilitāti, gan drošību. Pēdējās dienās es uzturu ļoti ciešus eh, kontaktus ar valsts sekretāru Klintons kundzi, eh, ar um, Haiti draugu grupas pārstāvjiem, un tas viss tiek darīts, lai nodrošinātu efektīvu un saskaņotu starptautisko palīdzību. Šodien es došos uz ASV, lai uh, Um, runāt par šiem jautājiem ar ASV administrāciju un ANO ģenerālsekretāru, kā arī citām amatpersonām Ņujorkā. ANO ir aicinājis piešķirt 575 miljonus ASV dolārus kā nekavējošu palīdzību, kā arī loģistikas atbalstu. Vakar ANO ģenerālsekretārs uh, lūdza piesaistīt arī ANO mieru uzturēšanas spēkus. Lai palīdzētu mobilizēt un koordinēt uh, Um, mūsu palīdzību. Es lūdzu Spānijas prezidentūru sasaukt ārkārtas ārlietu padomu vakar. Pirmo reizi kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās mēs apvienojām savus spēkus komisija, gan padomu sekretariāts, gan dalību valstis. Un patiešām tas ir kaut kas pilnīgi jauns. Vakar bija ļoti tāda produktīva padomas sēde, un mēs visi vienojāmies par um, ciešu aktivitāšu sadarbību ar ANO. Un padome pieņēma sakojošus secinājumus. Uh, Tā piekrita komisijas ierosinājumam eh, piešķirt humanitāro palīdzību 30 miljonu eiro apmērā plus 92 miljonus kā ieguldījumu no dalību valstīm. Tas ir provizoriskais uh, asignējums. Tāpat 1 mil miljonus. Uh, provizoriski tiek piešķirts rehabilitācijas un rekonstrukcijas pasākumiem, un padomņiem vērā komisijas provizorisko norādījumu, ka 200 miljonu eiro būs pieejami arī ilgtermiņa palīdzībai. Tāpat padomu aicināja norganizēt starptautisku konferenci Haitī jautājumā pēc tam, kad būs izvērtētas visas sekas. Palīdzība tiks galvenokārt koncentrēta uz uh, to, lai tā nonāktu pie tiem, kam tā ir visvairāk nepieciešama. Un tai būtu jānodrošina ilgspējīga gan politiskā, gan arī reāla infrastruktūras atjaunošana. Mēs piekritām palīdzēt eh, transportēt mm, palīdzību uz Haiti un arī Eiropas Savienība nāks klajā ar priekšlikumiem šajā mobilizācijā, un es pie tā strādāju. Mēs sasaucām drošības padomas sēdi pēc šīs ārkārtas padomas sēdes un dalību valstu šis ieguldījums jau ir pieejams, eh, ieskaitot arī Eiropas Savienības asignējumus. Padomas darba grupas turpinās strādāt, lai pātrinātu palīdzības nogādi Haitī un lai tas notiktu mērtiecīgi. Nākamajā pirmdienā ārlietu padomē tiks runāts par tālākiem pasākumiem. Un tas ir kā tāds pirmais pārbaudījums mūsu rīcības spējai Lisabonas līguma kontekstā. Un Haiti iedzīvotāji gaida no mums nekavējošu un saskaņotu palīdzību. Es arī uzskatu, ka mums ir jāstrādā ļoti cieši šā sadarbībā ar Eiropas parlamentu, tādēļ esmu šodien šeit. Uh, Paldies, Lēdija Ashton. Komisijas vārdā došu vārdu Degūta kungam. Priekšsēdētāja kungs. Es gribētu pasvītrot šīs katastrofas um, šo tiešām ļoti postošo dabu, un tā ir ietekmējusi ne tikai cilvēkus, bet arī valstu kopumā. Tā ir valsts, kurā situācija ir ļoti trausla, tī no politiskā viedokļa, un šī zemestrīces rezultātā šī funkcionēšana ir vēl vairāk traucēta. ANO mm, nevalstiskās organizācijas, kā arī mm, komisijas cilvēki strādā pie tā, lai organizētu palīdzības sniegšanu uz vietas. Mm, jāatzīmē, ka esam uh, cietuši zaudējumus arī no savas puses daudz policības uh, sniedzēji redz, uh, ka situācija attīstās katru stundu. Te iet runa ne tikai par cilvēku dzīvību glābšanu, bet mums ir jāglāba valsts kā tāda un tieši tādēļ augstā pārstāve Barones Ashton aicināja sasaukt ārkārtas ārlietu padomu, kas man šķiet bija ļoti noderīgi, lai atvieglot problēmas risināšanu. Tagad īsumā gribētu pastāstīt par četriem galvenajiem uzdevumiem. Pirmkārt, mums ir jāapmierina humanitārās vajadzības Tas galvenokārt attiecās uz neatliekamo medicīnisko palīdzību ievainotajiem, ūdens piegādi un eh, sanitārā higieno, sanitārās higienas nodrošināšanu. Tālāk primārā veselības aprūp jānodrošina, jānodrošina pārtiks palīdzība, kā arī jānodrošina loģistika un pajumte. Tāpat eh, palīdzības sniedzējiem ir jāizvērtē palīdzības nepieciešamība, arī tīri loģistikas kontekstā, un par šo jautājumu tiks runāts arī Eiropas Savienības institūcijās. Un visbeidzot, mums ir jānodrošina starptautiskās palīdzības koordinācija un saskaņošana, un par šādos apstākļos to ir visai grūti izdarīt. Es gribētu pasvītrot, ka tikai dažas stundas pirms uh, zemes, eh, pēc zemestrīces tika piesaistīti arī ANO un Eiropas Savienības palīdzības spēki. Mēs strādājam kopā ar uh, ANO organizācijas palīdzības grupām un ar ANO neatliekamās palīdzības koordinātoru tad mums ir jāatjauno valsts pamatfunkcijas, valsts funkcionēšana jānodrošina, tas ir ļoti svarīgi, jo valstī ir jādarbojas ne tikai mm, fiziski un tīno infrastruktūras viedokļa, bet gribētu norādīt, ka daudz augsts amatpersonas ir konstatēts kā pazudušas bez vēsts, un līdz ar to tiešām uh, valsts funkcionēšana ir apdraudēta, un mums ir jāizvērtē visneatliekamākās vajadzības, kas attiecās uz valsts pārvaldu, un mums ir jānodrošina tehniskā palīdzība. Mūsu diplomātskie un sadarbības cilvēki, protams, to var izvērtēt vislabāk, bet, protams, arī viņu spēki nepietiek. Es domāju, ka Eiropas um, Savienība varētu uzņemties vadošo lomu, atjaunojot Haiti valsts institūciju funkcionēšanu, kā arī sniedzot palīdzību cilvēkiem. Un tālāk valsts atjaunošanas plāns, tāpat ir jādomā par nekavējošiem palīdzības pasākumiem. Tuvākajās nedēļās uh, tiks piesaistītas uh, dažādas palīdzības komandas, bet parasti ir tā saucamais otrais vilnis. Tas ir tad, ja šī palīdzība netiek uzturēta nepieciešamā apjomā un pietiekam ilgā laikā. ANO mm, krīžu centrs strādā pie tā, lai izstrādātu rīcības plānu šajā gadījumā, un mēs rādāsim kopā ar ANO struktūrām, lai nodrošinātu, ka palīdzības sniegšana un rehabilitācija palīdz uh, nodrošināt tādu gludu pārēju uz normālu valsts funkcionēšanu. Mēs esam aicinājuši dalību valsts iesaistīties šajos pasākumos un veicam visu, kas mūsu spēkos, lai koordinētu efektīvas palīdzības sniegšanu. Un visbeidzot par finansiālo palīdzību, kā jau augstā pārstāve Barnes Ashton norādīja, Eiropas komisija ir piešķīrusi apjomīgus asignējums vispirms jau humanitārās palīdzības formāti ir 30 miljonu eiro, no kuriem lielākā daļa 22 ir reāli naudas līdzekļi, kas tiek piešķirt papildus humanitārās palīdzības apjomam, ko mēs jau sniedzam Haitī. Tālāk tas, ko es teicu par valsts institūciju darbības nodrošināšanu, mm, tad eh, te tiek piešķirt 150 miljonu eiro kopumā un ilgtermiņa rekonstrukcijai. Provizoriskā summa ir 200 miljonu eiro bet, eh, protams, kopējā summa varētu sasniegt miljārdus, eh, bet mums ir jāraugās, kā to ir iespējams realizēt, ņemot vērā mūsu rīcībā esošo budžetu. Tātad tā būtu Eiropas Savienības palīdzība kopumā vai šī paketi, ko mēs esam sagatavojuši, bet tas ir papildus tai palīdzībai un tiem ieguldījumiem, ko dalība valstis jau dara un ko darīs. Kā jau augstā pārstāv norādīja, es došos uz Haiti un uz Dominikas Republiku rīt no rīta, lai tiktos ar valsts pārvaldi un lai uh, Um, vienotos par to, ko nepieciešams darīt, lai atjaunotu valsts institūciju funkcionēšanu. Tāpat tikšos ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, došos uz Dominikas republiku, uz Dominikānas republiku. Bet jūs redzēsiet, ka tas varētu nozīmēt arī to, ka mūsu spēki būs nepietiekami. Bet katrā ziņā es informēšu attīstības komiteju pirmdienas pēcpusdienā par um, jaunākajiem notikumiem šai sakarā. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Tagad uh, pāriesim pie runātājiem politisko grupu vārdām. Pirmajam vārds tautas partijas uh, grupas vārdā Gejam Mičelam. Pusotra minūte. Priekšsādātāji uh, droši vien visi uh, atcerēsies, uh, ka ir pazuduši arī ANO un uh, Eiropas Savienības pārstāvi Haitī. Un man ir prieks, ka De Guhta kungs dosies uz reģionu un uh, ziņos attīstības komitejā parlamentā pēc tam, kad viņš atgriezīsies. Kā jūs teicāt, tad šis ir tāds brez, pre, bezprecedenta uh, gadījums, milzīgi liela katastrofa, un uh, es jau to gribēju teikt eh, iepriekš, es domāju, ka Eiropas Savienība ir jābūt redzamākai. Tagad mums ir augstā pārstāve, kas ir komisijas vicepriekšsādātāja. Viņai ir aktīvāk eh, jāiesaistās šādu jautājumu risināšanā. Eiropas Savienība eh, ir, ir 60% attīstības palīdzības maksātāja no visas kopējā attīstības palīdzības pasaulē. Uh, un arī droši vien no humanitārās palīdzības, bet eh, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka tās ir dalība valstis, Beļģija, Īrija, Lielbritānija, mēs redzam ASV uh, eh, mm, slimnīcas. Kāpēc nevar būt kaut kādas kaujas grupas, palīdzības grupas no Eiropas Savienības? Varbūt uh, tam vajadzētu gatavoties. Un, uh, Visbeidzot, tas, kas ir noticis Haitī, tas viss balstās nabadzībā. Uh, Un neaizmirstīsim, Haiti ir pienācis laiks beidzot risināt nabadzību un apkarot nabadzību Haitī. Paldies, Mičela kungs, un tagad uh, sociālistu un demokrātu grupas vārdā vārds Makavens kundzei divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs šodien pieminam Haitī bojā gājušos, un es domāju, ka visi deputāti labprāt nosūtītu savas līdzjūtības Haitī cietušajiem. Kā Gais Mečels teica, tad tā ir traģēdija valstī, kur 75% cilvēku dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Raugoties nākotnī, tas mums noteikti ir e, jāapkaro. Uh, cilvēki ļoti uh, labprāt palīdz uh, Haitī cietušajiem. Uh, tikai apvienotā karalistē vien 30 miljonu uh, mārciņu ir savākt no cilvēkiem vien, tātad pat krīzes apstākļos cilvēki ir gatavi ziedot Haitī cietušajiem. Augstās pārstāvs kundz, paldies jums par paveikto darbu, ātri apkopojot Eiropas atbildi šajā jautājumā. Uh, Mēs jau tsunami uh, gadījumā iemācījāmies to, ka laba uh, koordinācija ir tikpat svarīga, uh, kā mēs sniedzam palīdzību. Nav tik svarīgi, kā, kāds karoks ir, kad mēs sniedzam šo palīdzību, galvenais ir to nogādāt uz vietas. Uh, Um, būs uh, starptautiska konferences par Haitī, man prieks to dzirdēt. Es domāju, ka mums būtu tad jāskata viss šis jautājums par uh, Haitī, par uh, šīs valsts milzīgo parādu, un tas būtu jāapspriež starptautiskajā konferencē. 890 miljonu dolāru Haiti ir parādā starptautiskajiem aizdevējiem un liela daļa no starptautiskajām valūtas fondam. Uh, Uh, ir milzīgs aizdevums uh, Haiti valstī, bet nav jēgas šo valstī turēt parādu jūgā vēl simts gadus. Es ceru, ka uh, šis jautājums tiks risināts šai starptautiskajā konferencē, un arī jautājums par robežu ar Dominikānas republiku ir ļoti būtisks. Un vēlreiz paldies par šo sadarbību, kas tika īstenota. Paldies, Māk Evans kundze. Tagad eh, vārds liberāļu grupas vārdā Elvard kungam. Uh, thank you, Mr. Paldies, priekšsādētāji. Sākumā gribētu Bašar Baronesai Aštonai, augstajai pārstāvei, eh, šajos smagajos jautājumos eh, un daudz veiksmes, bet Haiti katastrofa ir milzīga uh, milzīgākā katastrofa pēdējo desmit gadu veidā uh, laikā. Tagad uh, palīdzība pamazām nonāk Haitī, bet mēs zinām, ar kādām problēmām palīdzības sniedzēji saskaras. Uh, tā ir drošība, birokrātijas un loģistikas problēmas, uh, kuras ir identificējušas nevalstiskās organizācijas. Tas uh, kavē palīdzības sniegšanu. Un tas daudziem var nozīmēt uh, jautājumu starp dzīvību un nāvi. Uh, Ir vajadzīga saskaņota palīdzība NVO, uh, starptautiskās organizācijas, vietējās iestādes, uh, tiem visiem jāstrādā kopā, lai veidotu visaptverošu palīdzību tiem, kam tā ir vajadzīga. Šai valstī ir vajadzīga milzīga um, palīdzība no visām valstīm. Solidaritāte ir bijusi milzīga, un uh, tomēr uh, ir. Uh, paziņots par 420 uh, miljoniem eiro. Eiropas Savienība izra, izrāda apņemšanos, bet arī tas viss ir jāīsteno. Eiropas Savienība arī teica, ka koordinēs globālos pūliņus. Es ceru, ka jūs, komisijas vicepriekšādātājs kundze un te Guhtkungs, strādāsiet, lai sniegtu palīdzību cilvēkiem. Ilgtermiņa eh, attīstība šajā valstī arī ir jāuzstāda kā galvenā prioritāte. Uh, ir jāsniedz eh, palīdzība, tas ir pozitīvs sākums tagad eh, palīdzības sniegšanai, bet Eiropas eh, Savienībai ir jārīkos, jāuzņem savu atbildību. Kolega, por tres minutos y en nombre del grupo Los Verdes. Paldies. Tagad uh, trīs minūtes zaļo grupas vārdā Žolīkons lūdzu. Priekšstādātāja kungs, uh, Ah, augstā pārstāvs kundze, dārgie kolēģi, komisāra kungs. Šī krīze, kurā uh, ir nonākusi Haiti, pārsniedz apjomu, kāds ir bijis jau kad iepriekš. Man pati grūti uh, rast pareizos vārdus, lai runātu par upuriem, par viņu ģimenēm, lai paust to, cik ļoti mēs uh, apzināmies mūsu atbildību un dalam viņu bēdas. Zemestrīce viena pati neizskaidro šo postījumu apjomu. Mm, tā ir šī hroniskā situācija, kurā Haiti atrodas jau daudzus gadus. Startautiskā sabiedrība nebija spējīga neko mainīt līdz šim. Vēl ļaunāk, politiķi redzot, ka praktiski nekas vairs nedarbojas Haiti. Uh, un šī situācija gadu, gadiem ir vainājušas sociāla sistēma un vadība. 70. 1970. gadā Haiti varēja sevi pabarot un um, ražoja 90% no patērētajiem pārtiks produktiem, un šodien tikai pusi no patērētajiem patēriņu produktiem. Haiti ir valsts bez resursiem, jo tai nav to resursu, uz kurām Nu, te būtu mm, tiesības. Mums jāatbalsta Haiti, cik ātri vien iespējams, un jā, mm, jāierosina, lai starptautiskā palīdzība būtu ļoti efektīva. Mums jāuzlabo tie veidi, kā mēs sniedzam palīdzību. Bet ir jābūt arī pilnīgai skaidrīgai, ka attīstības palīdzība ilgtermiņā nebūs efektīva, ja mēs kā prioritāti uh, nenovērtēsim uh, situācijas atjaunošanu. Mums jāizskata mūsu pašu metodas, ar kurām darbojamies. Un ne tikai uh, paaugstinot fondus uh, attīstības politikai. Eiropas uh, Savienība ir paziņojusi, ka būs apjomīga palīdzība Haitī. Mēs runājam par 130 miljoniem īstermiņā un 200 miljoniem ilgtermiņā. Uh, Es varētu salīdzināt šo skaidrs ar citiem. Uh, 565 miljārdi dolāri, kas tika doti bankai, City, Wall Streetai. Un šos, šo naudu bankas izstrādā kaut kādiem pāris tūkstošiem cilvēkiem, kas strādā šajās bankās, un tādēļ jāuzdod jautājumu par modeli, kādu mēs vēlamies visā pasaulē ieviest, kādu atbalstam. Steidzam palīdzību ir nepieciešama, bet nepietiekama Tā nedrīkst aizstāt attīstības politiku. Un to nedrīkst uzpost valstīm kā diktātu, tam jānes labums valstīm. Jāpalīdz valstīm, kas ir nonākušas sanāk, sarežģītā situācijā, bet ir jārespektē tās, jāatjauno resursi, mūsu palīdzība Haiti mums ir jāpalīdz Haitī un jāatstāj Haitī tas, kas, ir, eh, kas viņiem pienāks. Dāmas un kungi, komisāra kungs, eh, jāpalīdz Haiti atjaunot. Tā ir valsts, kas tika izpostīta pat vēl pirms tam, kad dabas katastrofa to pilnībā izpostīja. En nombre de los conservadores y reformistas tiene la palabra. Paldies, Žolī kundze. Tagad ECR grupas vārdā Devas kungs. Vienu minūtu lūdzu. Paldies. Mēs jūtam līdzi Haiti cilvēkiem, viņu ciešanās Es augstu vērtēju Barnas Aštonu un Karlu de Guhtu par to, ko viņi stāstīja, par to, kas ir izdarīts. Nav šaubu, ka līdzekļi tiks sniegti. Es uh, atceros, ka Šrilankā un uh, Indonēzijā bija tsunami, es apmeklēju uh, pēc zemstrīces arī Turciju, es redzēju, kas notika Ķīnā. Katru reizi, kad šīs dabas katastrofas notika, mēs uh, Uh, mums pietrūka nevis ūdens vai uh, teltis, mums pietrūka infrastruktūras. Uh, mēs teicām, ā, infrastruktūra ir sagrauta. Protams, ka tā bija sagrauta. Ļoti ātri ir jāpiegādā ārkārtas infrastruktūra. Kā to var darīt? Piemēram, ar um, lidmašīnu, kur ir ūdens attīrīšanas iekārtas elektrība, vai mēs nevarētu izveidot tādu globālu glābšanas komandu, operāciju komandu, kas uzreiz varētu doties uz vietām, kur kaut kas ir noticis, ar uh, pilnīgi visu infrastruktūru, kas ir sagrauta, piemēram, ar apmetnēm, ar ūdens attīrīšanu, jo mums uzreiz ir jāpalīdz cilvēkiem, kur ir cietuši. Paldies! por dos minutos en nombre del grupo de la... Paldies, un tagad divas minūtes goja grupas vārdā Lērikungs. Lūdzu. Paldies, priekšstādāja kungs. Uh, vicepriekšstādājas kungs, komisāra kungs, vēlreiz atkārtošu, cik esam satraukti uh, par Haiti likteni. No uh, šī brīža septiņas dienas ir pagājušas un cilvēki burtiski mm, izdzīvo patiesā ellē. Uh, palīdzība tiek sniegta, bet vēl jāstiprina to un labāk jākoordinē tikai iedzīvotāju labā, kuriem nav ko dzert, nav ko ēst, kuriem nav māju, kuriem nav medikamentu un nav nekā. Un mēs uh, atzinīgi vērtējam visus, kas palīdz. Eiropas Savienība ir solījusi finanšu palīdzību, bet mēs nevaram uh, apmierināties tikai ar to. Palīdzībai ir jātiek uh, paaugstinātai un uh, banku sistēmai visā pasaulē jāpiedalās uh, ar līdzekļiem. Jāveic steidzam pasākumu, lai palīdzētu Haiti iedzīvotājiem un jāsaka arī atklāti. Mūsu uh, kontinentam uh, ir jāpalīdz Haiti, tas ir mūsu pienākums pēc tik daudziem gadiem, kad uh, Haiti tika izlaupīta. Šī uh, sala, kas ir Karību jūras uh, pērli, un kur finanšu institūcijas praktiski nožņauts ar šo parādu nastu un finanšu instrumentiem saistītiem ar šiem parādiem parlamentam. Mūsu parlamentam vajadzētu uh, iestāties, lai šis parāds tiktu tūlīt pat dzēsts bez jebkādiem noteikumiem. Nākošā sēde notiks uh, Monreālē. Uh, Mums jāsagatavo konference, lai varētu atjaunot Haiti ilgtermiņā un kopā ar Haiti iedzīvotājiem. Šai rekonstrukcijai jānotiek ANO vadībā. Tādā veidā lai Haiti iedzīvotāji atgūtu savu ekonomisko un politisko neatkarību. Haiti nedrīkst būt par uh, spēles kauliņu, lielo varu, spēles laukā par varu. ASV palīdz, bet mēs atsakamies no tā, ka šī uh, katastrofa uh, būtu par labu Ziemeļ uh, Amerikas uh, vadītājiem, lai okupētu salu un izveidot militārās uh, bāzes. Eiropai jābūt pa. Piemēram, tās mērķiem jābūt tikai saistītām ar palīdzību Haiti iedzīvotājiem. Kolēga, nombre... Paldies. Tagad uh, Vārds Eiropas brīvības un demokrātijas grupas vārdā Provērs kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu tiešām paust mūsu solidaritātu un līdzjūtību visiem, kas ir cietuši šīs dabas katastrofas rezultātā. Šādās situācijās, kad ir izpostīts milzīgs skaits ēku un ir ļoti daudzi bojā gājušie, ir ļoti grūti efektīvi sniegt palīdzību. Uh, ir jāievēro vismaz minimālie drošības un kārtības eh, noteikumi. Nekas nav paveicams, ja nav cieša sadarbība. Runājot par eh, palīdzības eh, apkopošanu un sadali, ir jāzina, kam, kad, ko vajag. Tas ir izšķirīgi svarīgi. Un jādomā arī par to, ka bieži vien donoru uh, labsirdība tiek ļaunprātīgi izmantota un finanšu līdzekļi nenonāk tur, kur tie būtu vajadzīgi. Tāpēc mums ir vajadzīga stingra kontrolas sistēma, lai novērstu kaut kādu naudas noplūšanu, līdzekļu noplūšanu, jo īpaši šādās valstīs, kur ir augsts korupcijas līmenis, tas ir jādara. Paldies, kolēģi! Līdz ar to noslēgsim uh, šo pirmo uzstāšanās kārtu, kur runātāji uzstājās politisko grupu vārdā. Tagad Grifin kungs, pie politiskajām grupām nepiedarošais. Shocking. Šīs šausmas Haitī ir milzīgas, un mēs jūtam, protams, līdzi visiem upuriem. Visi šeit uh, ļoti labs algas saņem, un uh, viņi var ziedot. Es ziedošu savas dienas naudu, un visi to arī varētu darīt, bet mūsu vēlētāji nevar atļauties šādu luksusu ziedot, jo viņiem ir milzīgi nodokļi. Bankas ir sagrāvušas mūsu ekonomiku, Eiropas Savienības birokrātija žņaudz mūsu uzņēmumus, un Eh, tomēr runājot par Haiti, eh, bojāgājušo skaits ir milzīgs, bet šoziem vairāk kā 50 tūkstoši pensionāri eh, apvienotajā karalistē mirs pāragri tikai tāpēc, ka viņiem ir milzīgi daudz jāmaksā par apkuru un ir liels augstums. Ir daudz bojāgājušie Haiti, bet tā kā tas ir ļoti tā kā nērti, šis skandāls tiks noslēpts. Simtiem tūkstoši mūsu cilvēku mirst, eh, tāpēc, ka ir nepareiza nodokļu politika, bet tagad jūs uzstājat, ka citu nauda būtu jāsniedz eh, kādiem cietušajiem kaut kur citur pasaulē, bet tā ir liekulība. Es zinu, ka mums ir kristiešu um, mantojums, bet uh, ja kāds nerūpēsies par sevi un saviem tuvākajiem, tad uh, viņš būs nodevis savu ticību. Entramos ahora en las intervenciones de los. Paldies, tagad uh, nākamais runātājs, kas uzstāsies savā vārdā. Vispirms Štriflers kundze. Viņai pusotra minūte, lūdzu. Oui, merci, monsieur le président. Paldies, priekšstādāja kungs, augstā pārstāvis kundze. Kā jau tika teikts, katastrofa bija ārkārtīgi apjomīga. Tādēļ, ka zemstrīce bija ļoti spēcīga, viena no, no smagākajām vispār, un arī ļoti smaga ir bilants, ļoti daudz cilvēku ir gājuši bojā. Atzinīgi vērtoja to, cik ātri uh, Eiropas komisija reaģēja un piestīja 429 miljonus eiro steidzamai palīdzībai un Haiti atjaunošanai. Bet, um, diemžēl, Eiropieši mm, reaģē sadalīti, un um, mūsu palīdzība nav um, tik ļoti mm, redzama salīdzinot ar Amerikas uh, palīdzību, lai arī Eiropas ir uh, lielākā uh, devēja donoru valsts uh, palīdzības sniegšanā. Mums ir jākoordinē uh, akcijas, ko veica nacionālās valstis Nesenie notikumi apstiprina to, ka jāuzlabo Eiropas Savienības krīžu pārvaldības sistēma, civilā aizsardzība ir ļoti, ļoti nozīmīga. Un atgādināšu Mišela Barņē priekšlikums 2006. gadā tie tika izslēgt un tos vajadzētu pielietot. Viņš aicināja Eiropas civilās, aizsard, civilās aizsardzības spēks veidot. Un šodien arī tika runāts par to, ka nepieciešama ir ātra reakcija tikai pāris dienu laikā. ASV uh, ir dominējošo lomu uzņēmuši uh, palīdzībā un koordinācijā. Tāpat arī ANO institūcijas uh, darbojas, un tās būtu īstais uh, partners. Mums nevajadzētu, kā lai saka, tādu konkurences ar palīdzētājiem sniegta, bet uh, ar labu organizāciju var ietaupīt naudu un var uh, efektīvāk rītoties. Un es domāju, ka Eiropas pilsoņiem ir tiesības zināt to, ko dara Eiropas Savienība. Paldies. Nākošais runātājs Tirolijan Kungs, sociāldemokrāta vārdā. Lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja Kungs. Haiti, vai tā ir uh, nolemta nelaimēja? Jau no, nu, kopš neatkarības. Uh, Viena dabas katastrofa seko otrai. Un šodien redzam atkal vēsturisku drāmu. Ir tūkstošiem uh, mirušo, ievainieto, viss ir izpostīts. Arī uh, nacionālās struktūras ir iztulīts. Bet ir jāpārtrauc šis fatālismu vilnis. Eiropā jāpalīdz atjaunot un rekonstruēt. Mums ir vēsturiska saikne ar, ar Haiti. Tā bija kolonija, un tajā laikā tā bija viena no labklājīgākajām. Kotonu no līgumā ir um, teikts, ka tā ir mm, privileģēta partnerība, kas mūs saista. Un uh, sadarbība saista arī ar uh, Eiropas Savienības īpaši attālajiem reģioniem. Haiti būs tagad tāds kā pārbaudījums jaunajam uh, ārējās rīcības dienestam, kur jūs vadat Aštons kundze. Uh, Šī katastrofa ir arī izaicinājums un uzlabojums, kādu mēs varam sniegt. Solidaritātes kustība visā Eiropas uh, kontinentā izplatījās un savukārt ASV palīdzot efektīvi un ātri. Mums ir nepieciešama Eiropas ko, uh, koordinācija, jākoordinē dalību valstu centieni un nav jāmaskais tikai diskusijas. Jāveido arī ir Eiropas žandarmērijas spēki. Darbam jānotiek ANO vadībā. Konstatējam, ka Eiropas Savienībai eh, jāveido autonoma palīdzības eh, struktūra. Tā jābūt spējai eh, atbildēt uz tiem uzdevumiem, kas ir saistīti ar humanām katastrofām un vajadzībām. Pēc tam arī uh, milzīgs darbas, la, darba lauks ir politiskā, ekonomiskā, sociālā vidas jomā jārisina. Šeit ir daudz un dažādi uh, uh, jautājumu. Varbūt, ka tas ir nulles sākuma punkts Haitī, bet kā tas būs, uh, to apstiprinās uh, eh, tas, kas uh, tā redzam vadīs šo procesu. Paldies! Paldies! Nākošais Gorens kungs. Priekšsēdētāj kungs, dargie kolēģi! Katru vakaru ziņas pulksnes 20. atgādina to, ka eh, ciešanām Haitī nav vārda. Varbūt, ka ciešanas ir tādas arī kā līdzjūtība visā planātē, planētā, kas ir izcēlusies. Šī līdzjūtība ir tāda spontāna, bet ļoti, ļoti dziļa. Uh, eh, 15 dienas paiet, un uh, tad mediji izvēlas kādu citu. Uh, jautājumu, par kuru stāstīt, un Haiti iedzīvotāji palika uh, paši ar savu likteni. Visā uh, valstī jāsāk uh, rehabilitācijas darbi, rekonstrukcijas darbi un jāsāk uh, patiesa attīstības uh, politika. Eiropas Savienībai ir um, daudz instrumenti, kā palīdzēt, un arī pieredze. Tādēļ ir nepieciešama šī aktīvā palīdzība Haiti sabiedrībai uh, viņiem pašiem nav šādi līdzekļi. Un šajās dienās mums jāstrādā efektīvi un ar skaidru mērķi. Ir ļoti nozīmīgi, ka ir jāatjauno drošības apstākļi un arī valsts vara, lai varētu strādāt valstī, kurā viss ir krits par upuri zemestrīcei, arī valsts institūcijas. Un man liekas, ka ļoti nozīmīgi ir Haiti valsts atjaunošana, bet Haiti iedzīvotiem tas jāpavērš pašiem. Tā ir viņu attīstība. Mēs varam palīdzēt partnerības izpratnē. Eiropa varēs to apstiprināt starptautiskās konferencēs, kādas ir paredzētas šim tematai. Jā, partnerībai, ne uzspiešanai un ne neokoloniālismam. Nākošais runātājs Kozušņika kungs. Dāmjā, Kolegovē. Paldies priekšsēdētāji dāmas un kungi, dārgie kolēģi. Es domāju, mēs visi piekritīsim, ka tā ir lielākā traģēdija pēdējos 200 gados šajā reģionā, un es manu kolēģu uh, vārdā no konservatīvu un reformistu grupas Eiropas parlamentā un gribētu izteikt līdzjūtību cietušajiem un viņu radiniekiem. Uh, Par spīti šai traģēdijai mēs tomēr redzam, ka Eiropas Savienībā pietrūkst saskaņotības, un tas man atgādina par četru galveno pūķu. Mums ir uh, padomas priekšsēdētājs, mums ir prezidentūra, mums ir augstā pārstāve, mums ir komisārs, tik daudz darbojošos personu. Man jāsaka, ka, diemžēl, Eiropas Savienība ir nogulējusi kuģi. Tajā pat laikā cilvēki Eiropas Savienības dalība valstīs palīdz viens otram ikdienas. Paldies! Tālāk došu vārdu figurēto kundzei vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī mēs izsakam līdzjūtību visiem pa Haiti iedzīvotājiem, uz kuriem ir um, kuras ir pārņēmusi šī nelaime. Mēs esam solidari, solidāri. Bet jāsaka arī um, dažas ļoti skaidras lietas. Mēs atsakamies no idejas, ka dažas valstis um, gūtu labumu no šīs katastrofas un ka tās pievērstos neokoloniālismam, kā uh, to norāda um, ASV karavīru nosūtīšana uz uh, valsti, kurā ir tāda nabadzība. Uh, ko ir izraizījusi starptautisku uh, kompāniju un Amerikas kompāniju uh, eksploatācija. Tagad mums jākoncentrē mūsu uzmanība rekonstrukcijai, humānai palīdzībai. Šie drosmīgie cilvēki to ir pelnījuši. Šajā valstī ir um, cilvēki sacēlās pret uh, um, uh, verdzību un šī kustība tad pārdās uz visu kontinentu. Mums ir jāsniedz steidzama palīdzība, bet jāatsakās no jebkurām neokoloniālisma uh, izraisītām uh, ietekmēm. Nā. Konsumando una tra... Paldies, vārds Anģelīnai kundzei. Paldies! Es gribētu teikt, ka Haitī notiek milzīga traģēdija. To ir izraisījuši ne tikai dabas spēki, bet arī valsts vadības trūkums. Tā ir valdība, kas nespēja um, arī koordinēt palīdzību civiliedzīvotājiem. Es gribētu teikt, ka no Haitī mēs varam daudz ko mācīties, un līdz ar to arī Monreāls konferencē mums būtu jārunā vienā balsī un jāaicina nodrošināt koordināciju ikvienā humanitārās palīdzības sniegšanas gadījumā. Šie milzīgie līdzekļi, ko komisija un dalībvalsts atvēl palīdzībai, ir nepietiekami. Uh, Es domāju, ka īpaši ir jārūpējas par bērniem un bāriņiem, kur ir nepieciešama arī psiholoģiskā palīdzība, jo pretējā gadījumā viņi ir nolēmti nabadzībai un eksploatācijai. Tāpat ir ļoti svarīgi, lai starptautiskā sabiedrība uh, vienkāršot adopcijas procedūras, kas ļautu palīdzēt šiem bērniem. Bet mums vajadzētu nu, nodrošināt, lai nenotiktu bērnu uh, legalizēta eksploatācija. Fratīnī kungs norādīja, ka būtu jābūvē mājas šiem bērniem, lai viņiem būtu pajumti un lai viņi varētu izaugt savā valstī. Mm, varbūt tajā pat laikā, teiksim, uz brīvdienām viņi varētu aizbraukt pie saviem auģu vecākiem. Gribētu norādīt, ka starptautiskā sabiedrība noteikti var daudz ko darīt šai sakrā. Paldies, bet pusotru minūtu Kreto kundze lūdzu. Visa pasaule pauž savu solidaritāti ar eh, zemestrīces upuriem Haitī. Mums ir nepieciešama spēja ātri reaģēt šādā situācijā. Zaudējumi var būt eh, samazināti, ja mūsu palīdzība būtu efektīvāka, jāiesaistās arī starptautiskām institūcijām. Uh, Tas sākot ar apvienoto nāciju organizāciju. Jaukst jāvērtē arī m, Eiropas Savienības m, dalību valstu rīcību. Eiropas Savienībā vajadzētu reaģēt ātri, jo situācija Haitī parādīja, ka, lai palīdzētu cilvēkiem izdzīvot, ir uh, jāatbalsta arī uh, valsts vāra. Uh, Daudzi šodien runā par minilāro okupāciju, kas ir slēpta zem humanās palīdzības eh, karoga. Bet redzam, ka ANO nevarēja palīdzēt, un Eiropai vajadzētu palīdzēt vairāk, ievērojot tās ticamo uzstāšanos visā reģionā. Eiropas Savienībā vajadzētu būt vadošai rekonstrukcijas darbs, eh, veidzot Haiti. Jāicina arī uh, aktīvi darboties, lai palīdzētu šīs valsts iedzīvotājiem, jāaicina atrast risinājums un arī jārunā par vienkāršotu procedūru adapcijai bērniem, kas ir palikuši par bāriņiem šīs katastrofas uh, rezultātā un jāpievērš daudzām citām problēmām. Paldies! Nākošais runātājs Kovalkungs vien minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs godātā augstā pārstāve. Mēs dzirdam daudzas balsis eh, šajā parlamentā, bet es gribētu norādīt, ka Eiropas Savienības politiskā reakcija nav bijusi pietiekama un koordinēta. Tādēļ, es domāju, ir īstais laiks pateikties nevalstiskajām un citām sabiedriskajām organizācijām, kuras spontāni eh, un adekvāti reaģēja. Man ir viens jautājums augstajai pārstāvē Baronesei Aštānei. Šī ir pirmā reālā situācija, ar ko jums nāk saskarties savā darbā, un kāda ir secinājuma, ko jūs izdarījāt, ko mēs varētu darīt nākotnē labāk? Es domāju, ka par to būtu jādomā. Paldies! Paldies! Un tagad pusotra minūte vārds Žvant Filip. Aštons kundze, pietiek pietiek katra katastrofa un uh, darbība ir uh, līdzīga. Francūži nosūta lidmašīnu, beļģi, uh, vācieši visu to pašu dara un katru reizi līdzīgi viss notiek. Un uh, uz vietās situācija tāda pati. Nav koordinācijas, nepalīdz uh, pietiekami uh, upuriem. Kad tas uh, tiks mainīts? Kad komisija beidzot darbosies? Un nenāciet mums teikt, ka tas ir sarežģīti, jo projekti ir gatavi. Tos tikai jāizmanto. 2006. gadā Mišels Barņē piedāvāja veidot Eiropas civilās aizsardzības spēkus. Valsts varēja iesaistīties brīvprātīgi, negaidot tādu hipotētisku vienbalsību 27 valstīs, vienkārši veidojot civilās aizsardzības vienības un izmantojot uh, tās, kas jau ir valstīs ar kopējiem līdzekļiem, ar kopējiem komunikācijas līdzekļiem. Aštens kundze, tas ir vienkārši. Darbojieties, dariet to ar tiem, kas to vēlas, un citi eh, pievienosies tad, kad sapratīs, ka tā ir nākotne. Pēc tsunami saistības tika uzņemts, un šodien nekas nav izdarīts. Es izsveru manus vārdus. Šī komisijas bezdarbība ir krimināla. Aštons kundze, Kādēļ Eiropa atkārto savas kļūdas? Kādēļ tā ir nolemta atkārtot savas kļūdas? Arsēns kundze neviens neapšauba jūs labo gribu, bet uh, šeit šodien paziņot uh, šo koordināšanas spēku izveidu, ja jūs to teiksiet, parlaments jums sekos. Ja jums būs nepieciešama palīdzība, mēs esam šeit, lai jums palīdzību. palīdzētu. Bet, nu, dievdēļ, Pārtrauciet runāt par koordināciju, dariet to, koordinējiet, negaidiet nākošo katastrofu. Gracias, señor Juvin, por un minuto y medio. Paldies, nākošais runātājs Kašman kungs. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jāsaka, ir cilvēki, kuri dara un ir cilvēki, kuri runā par darīšanu. Es gribētu apsveikt padomu un komisiju, kā arī augsto pārstāvi par rīcību, ko viņi uzņēmušies. Jo tas nebija paredzams, neviens taču to nevarēja zināt. Mēs raugamies uz kaut ko tādu, kas notika um, pēkšņi. Un es uh, klausos pārmetumos augstajai pārstāvē, pārmetumos dalību valstīm, komisiju komisijai, tas ir nepamatoti. Jo tā ir amerikāņu roka, kas glābj jūs no posta, un jūs sakat neokoloniālisms. Jūs patiesībā uzbrukat Haiti, un jūs uh, liek šiem cilvēkiem ciest vēl vairāk. Kauns jums! Nodrošināsim koordināciju Nododiet to amerikāņiem, jo ja tas palīdz dzī glābt dzīvības, tad svarīgākais ir dzīvība. Aizmirsīsim politisko retoriku. Es gribētu apsveikt komisiju par to, ka tā ir atvēlis tik daudz naudas. Es gribētu pateikties Barnesei Aštānē par to, ka viņi nespēlē teātri, bet ka viņi iet un dara un ir gatava doties uz Haiti. Uh, koordinēsim savu rīcību ar amerikāņiem, iespērsim ANO pa mugurpusi, lai viņi eh, beidz nāklajā ar lētu politisko retoriku, bet rīkojas. Paldies, kolēģi! Tālāk pusotra minūte kolēģei Grafnēva un Tun un Hohensteinai. Paldies, eh, priekšsādātāja kungs! Es gribētu atbalstīt to, ko teica Žuvāna kungs, ka humanitārā palīdzība nav pietiekami koordinēta, bet es negribētu runāt tikai par humanitāro palīdzību. Es gribētu runāt par eh, tehnisko, struktūrālo un attīstības palīdzību arī. Mēs nevarējām paredzēt šo katastrofu, bet mēs zinājām, cik dramatiskā situācijā atradu, atrodas Haitī valsts. Uh, Un, diemžēl, šo valsts skāra arī vēl šī smagā tradēģija. Mēs zinājām, kāda uh, bija politiskā situācija Haitī. Un, uh, protams, uh, būtu bijis labāk, ja mēs uh, mūsu struktūrālo tehnisko un attīstības palīdzību būtu organizējuši jau pirms tam. Tad mums būtu daudz uh, labāk bijis iespējams palīdzēt cilvēkiem, mums būtu varējuši glābt uh, simtiem un tūkstošiem uh, cilvēku dzīvību. Eštons kundze, vai jūs gatavojat uh, sagatavot konkrētus rīcības plānus, lai nodrošinātu individuālo dalību valstu uh, koordināciju Eiropas Savienībā tā, lai trešās valstis tiešām arī varētu gūt labumu no mūsu palīdzības? Vai notiks paraugu prakses apmaiņa? Mēs zinām, ka uh, zināmās valstīs ir uh, gūta pieredze. Ir valstis, kas ļoti efektīvi sniedz palīdzību, un tāpēc būtu ļoti labi tām valstīm iegūt šo pieredzi, kuras tikai sāk savu palīdzības programmu. Un um, vajadzētu veidot tādu Eiropas Savienības politiku, kas tiešām nāktu par labu trešajām valstīm. Ja mēs runājam par uh, humāno palīdzību, uh, tad uh, ja būtu šīs struktūras, mēs varētu labāk palīdzīt valstī. Paldies, tagad sasolīkums pusotra minūte, lūdzu. Grazie, prezidente, signora alto reprezentante, l'immense. Paldies, Paldies priekšsēdētāj, kungs. Augsti, godātā augstā pārstāva. Šī milzīgā katastrofa Haiti prasa nekavējošu rīcību. Un daudz dara atsevišķās dalību valsts. Arī tad, ja valda tomēr tāda liela daļa konkurences starp darību valstīm. Un augstai pārstāvēji vajadzētu rūpēties par to, lai patiesa palīdzība tiek sniegta iedzīvotājiem. Haiti ir viena no nabadzīgākajām valstīm. Rietumu puslodē 80% no iedzīvotājiem dzīvo zem nabadzības robežas un 54% absolūtā nabadzībā. Vēl absolūti nepieciešama palīdzība ir bērniem. Bērni ir vājākā iedzīvotāja grupa, daudziem nav vecāku, nav aizsardzības un nav arī valsts, kas varētu viņiem palīdzēt. Tādēļ aicinu augsto pārstāvi um, organizēt speciālus mērķu orientētus pasākums, lai palīdzētu bērniem jaunākiem par desmit gadiem, lai viņus varētu uzņemt Eiropas valstīs un piedāvāt at atbilstošus dzīves apstākļus. Protams, ierobežotā laikā, līdz uh, būs radīti uh, apstākļi, kad viņi varēs atgriezties savā dzimtenē. Visu var veicināt un visu var uh, viegli arī organizēt Eiropas valstīs. Tas parādītu nepieciešamo solidaritāti, tas palīdzētu bērniem lai viņi netiktu ļaunprātīgi izmantoti. Tie ir bērni. Tas ir tas vērtīgākais resurs, kāds Haiti ir. Tas mums jāaizsargā. Paldies, Andrikiens kundze. Inrīs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nesen mēs, nesenajās dienās esam saņēmuši vairākas sūdzības par šīs ātrās reakcijas neefektivitāti Haitī krīzes situācijā. Pieaug nedrošība un Daudzi no izdzīvojušajiem mirst tādēļ, ka trūkst pārtiks, trūkst ūdens. Mums ir jāsniedz palīdzība, tajā pat laikā mums vajadzētu uzteikt dažādu starptautisko struktūru iesaistīšanos, sākot no valdības struktūrām līdz sabiedriskajām organizācijām un atsevišķiem individiem visā pasaulē. Eiropas Savienība noteikti ir to uh, vidū, kur ir izrādījuši solidaritāti ar Haiti iedzīvotājiem. Daudz ir kritizējuši prezentējuši it kā lēno Eiropas Savienības reakciju uz krīzi. Arī šodien tas izskanēja. Bet tas jau nav saistīts tikai ar lēmiem, kas pieņemti Briselē. Dalību valstu valdības jau ir nosūtījušas uh, palīdzību Haiti iedzīvotājiem, piešķīruši gan naudas līdzekļus, gan nosūtījuši savus cilvēkus uz turienu. Eiropas Savienībai vairāk būtu jākoncentrējas uz vidustermiņu un ilgtermiņu palīdzību, kas palīdzēs atjaunot Haitī pilsētas un ciematus, infrastruktūru šeit, skolas un slimnīcas. Eiropas Savienībā ir jābūt kā um, jumtam zem, kur tiek uh, koordinēta ilgtermiņa palīdzība. Komisijas uh, un dalībvalstu nesen atvēlētie līdzekļi līdzekļi un apņēmība iezīmēt gandrīz pusmiljārdu eiro ir noteikti apsveicama rīcība. Mums tas ir jāatbalsta. Paldies! Paldies, un tagad pusotra minūte Gurēro kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu izteikt līdzjūtību un paust solidaritāti ar Haiti iedzīvotājiem, kas ir cietuši šo smago triecienu. Eiropas Savienība nav militāra vara, un mēs arī uz to netiecamies, bet Mūsu pasaulē atpazīst pēc mūsu sociālā labklājības modeļa. Mēs esam lielvara, bet mēs esam lielvara, kas nodrošina humanitāro palīdzību un palīdzības koordināciju. Haitī katastrofa eh, izvirzās kā jauns izaicinājums jaunajām institūcijām un struktūrām, kas izveidots atbilstoši Lisabonas līgumam. Tagad mēs sniedzam humanitāro palīdzību, bet drīz vien būs um, jāatsāk atjaunošanas darbu un jānodrošina sociālā solidaritāte, būs jānodrošina uh, valsts pārvaldes struktūra darbība un mums ir jārēģē uz Haitī cilvēku lūgumiem un vajadzībām. Augstajai pārstāvēji ir noteikti pienākumi, bet tie būtu jāsaskaņo ar to darbību, ko veids attīstības un humanitārās palīdzības atbilstošie komisāri. Mums ir jārīkojas kopā, bet mums ir jārīkojas saskaņoti ar citām valstīm, citām struktūrām, lai palīdzība būtu efektīva un lai mēs varētu izdarīt to, ko no nu mums sagaida pasauli un Haiti iedzīvotāji šajā konkrētajā gadījumā. Mums vajadzētu veicināt attīstību ne tikai Haitī, bet arī citās pasaules daļās. Paldies, kolēģi! Ta, kolēģim tagad pusotra vārda Higgins kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē 15 sekundēs saņēma vēl lielāku triecienu. 50 tūkstoši cilvēku mīruši, tūkstošiem joprojām bezvēsts pazuduši un 3 miljoni bez pajumtes. ASV reakcija ir bijusi izcila. Arī ANO ir reaģējusi, bet es gribētu piekrist visam, kas tiek šeit. Un Kašmankungs, es negribu būt politisks, bet mūsu reakcija ir bijusi mazāk nekā adekvāta. Loģistikas sarežģījumi tiks pārtraukti, tīrais ūdens, medikamenti, pārtika, pajumte, tas viss nāks, bet Haiti ir nepieciešama funkcionējoša demokrātija ekonomikā, kas spēj uzturēt cilvēkus, un tās atjaunošana ir jāmēr gados, nevis nedēļās vai mēnešos pēc krīzes, kā jau vairāk kārt teikts. Tā pazudīs no televīzijas ziņu raidījumiem, un tad visi aizmirsīs pa Haiti. Bet tieši tad sāksies īstās grūtības, jo 2008. gadā Haitī skāra divi postoši, uh, divas postošas viesuļvētras. Tā tika solīta 6 miljoni eiro, bet tikai 30 miljoni reāli nonāca līdz viņiem. Tā kā Mums ir jādomā par reālu atbalstu Haitī nākotnē, un tā ir, tā ir jānodrošina atbilstoši pārvalde, bet vēl jau vairāk ir jāizveido saskaņot stratēģiju, kas ļautu Haitī kļūt par neatkarīgu, lepnu un demokrātisku valstu, kādai tai ir jābūt, bet kāda tā tagad nav. Paldies! Paldies Higinsu kungām! Tagad pusotra minūte Roberto Galtjerī kungs lūdzu la katastrofe umanitārija senza precedenti. Paldies! Um, humanā palīdzība ir tik plaša, kā nekad vēl nav bijusi. Tas uh, skar arī Eiropas Savienību. Mums jāpalīdz ar visiem iespējamiem instrumentiem. Finanšu ris, resursi mm, pēdējo dienu laikā ir uh, nodrošināti Tagad mums um, jāpadomā par citiem aspektiem šajā krīzē. Un jādomā drīzāk par saturiem, nevis par tēlu. To augstā pārstāv ļoti pareizi teica. Ļoti nozīmīgi ir arī tas, lai ANO uzņemtos uh, savu vadošo lomu gan civilā aizsardzībā, gan arī drošību garantējot, kas nozīmē, ka nevar autonomi reaģēt tikai no uh, Eiropas Savienības puses, bet jāatbalsta ANO un jākoordinē darbību. Tas ir ļoti nozīmīgi. To es gribēju teikt Žuvenkungam, ir šī koordinācija. Uh, MIC dara uh, to civilās aizsardzības uh, jomā un būtu uh, vēlams uh, lai um, Eiropas Savienībā būtu tāda žandarmērijas uh, grupa, kā tas ir ANO rīcībā. Bet tagad tas, kas ir nozīmīgi, tas ir tas, ka mums tieši jāveic, jāveido šis reaģēšanas centrs un jāatbalsta tie, kas koordinē darbu, vai instrumenti un resursi ir pietiekami Par to jārunā augstai pārstāvē un komisijai, tad mēs varēsim vērtēt, vai šie instrumenti ir piemēroti, vai konsulārā, piemēram, palīdzība ir sniegt pietiekamā apjomā. Šodien mums ir jārēģē, nevis jādomā, un jāatbalsta augstā pārstāvā. Paldies! Paldies! Tagad turpināsim ar uh, brīvā mikrofona procedūru. Zvēra kungs, eh, ja pareizi izrunāju vārdu, lūdzu jums vārds. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovana. Priekšsēdētāji kungs, godājumā Aštons kundze, es arī gribētu paust savu līdzjūtību uh, Haitī cietušiem cilvēkiem un atzinīgi novērtēt Eiropas komisiju un citas institūcijas par uh, labo reakciju, bet es arī, tāpat kā citi kolēģi, gribētu uzdot jautājumu, vai šī reakcija bija pietiekama ātra, vai nebūtu bijis labāk, ja augstā pārstāve būtu bijusi klāt notikumu vietā. Tas būtu bijis varbūt pozitīvi dažādu apstākļu dēļ. Es piekrītu tiem, kuri saka, ka um, karavīru klātbūtne varētu radīt tādu kā koloniālismu sajūtu, bet varbūt tas nav taisnīgi tā teikt. Startautiskajā konferencē par Haiti būtu jārunā par ilgtermiņa uh, mērķiem, kā atjaunot šo valstu un tās institūcijas un nodrošināt to, lai tie, tas viss darbojas. Uh, Eh, veselība un izglītība arī ir svarīgi aspekti, jo tās ir jomas, kas var veicināt Haitī stabilitāti. Paldies! Dargie kolēģi, es tagad ļoti strikti ierobežošu runātājus, un tad, kad es saku viena minūte, tad jums ir viena minūte. Lūdzu, Monīs kundze. Paldies, priekšsādētāji. Es gribētu uzsvērt uh, to, cik svarīgi mums ir būt vadībā humanās palīdzības uh, procedūrā, bet arī uh, attīstības palīdzība ir ļoti būtiska. Tur ir jāsadarbojas ar Haitī valsti un valdību. Uh, situācija ir ļoti trausla, un to nevajadzētu padarīt vēl trauslāku, aizstājot Haitī valdību ar starptautiskajām organizācijām. Mums jāiesaist arī vietējās NVO uh, Es uh, atzīstu, ka Spānijas prezidentūra ļoti veiksmīgi strādāja koordinējot palīdzību un sniedzot arī palīdzību no savas puses, kā Spānija, kā valsts. Un uh, paldies. Paldies. Desarnes kundze, vienu minūtu. Paldies. Politika ir simbols, un tādēļ es domāju, ka jums nevajadzētu būt šodien šeit, bet jums vajadzētu būt Haitī. Un jums nevajadzētu doties uz ASV, aštuntkunds, bet uz Haitī. Un man liekas, un es uh, ar tādu lielu nožēlu saku, man liekas, ka jūs uh, nepienācīgi rīkojaties šīs uh, traģēdijas kontekstā, un Eiropa nekad nav bijusi tik uh, klāt nēsoša. Mēs esam lielākais devējs, bet mēs neeksistējam. Un otra man sajūta ir tāda, ka jo vairāk mēs nominējam, radam uh, amata vietas un amatus, mazāk mēs efektīvi darbojaties. Un tas ir, um, tas rada nemieru bāžas. Cik katastrofām jānotiek, lai Eiropas Savienība beidzot darbotos, kā tas atbilstīgi būtu. Barņiekunga dokuments ir sas, sastādīts 2006. gadā, kad sāksim to ieviest, kad ieviesīsim to realitātē. Paldies, nākošais runātājs Nikolsons. Thought... Priekšsēdētāji, man šķiet, ka mm, jau tika izteikta līdzjūtība šeit tiem, kas zaudēja dzīvības un tiem, kuri joprojām cieš, lai arī viņi ir izdzīvojuši, bet mums ir nepieciešami saskaņoti pasākumi. Un nekas tam nedrīkst traucēt. Es gribētu teikt, ka es apsveicu apņemšanos ko Eiropa ir uzņēmusies. Un mani uztrauc tas, kas notiks pēc divām nedēļām, kad masu mēdīja uzmanība tiks pievērsta kādam citam karstajam punktam. Būs nepieciešama Haiti atjaunošana un rekonstrukcija, bet ir nepieciešams, lai palīdzība nonāktu pie tiem, kuri uz vietas cieš. Un priekšsādātāja kungs, Man ir jāsaka, es pilnībā piekrītu Kašmanu kungu komentāriem. Šīs jautājums ir daudz svarīgāks nekā lēta politiska retorika. Paldies! Paldies! Jāņas kungs, viena minūte, lūdzu. Jānis. Gracias, prezidente. Gracias, prezidente. E... Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos apsveikt augsto pārstāvi, padomi un komisiju, kā arī Eiropas Savienības patreizējo prezidentūru par ātro un saskaņoto reakciju. Varbūt, ka tā nav nonākusi masmēdīju uzmanības centrā kā 10 tūkstoši ASV jūras desantnieku ierašanās, bet um, Es gribētu norādīt, ka pirmajās 78 stundās 50% no izglābtajiem cilvēkiem tika izglābti tieši pateicoties Eiropas Savienības spēkiem. Paldies, Rīsa Kunz, viena minūte lūdzu. Žulī, to kundze jau uh, eh, redzot šos skaitļus un attēlus, uh, burtiski pazauda vārdi vairāk nekā 200 tūkstoši ievainoto, um, desmitiem tūkstošu nogalināto. Pilsēta praktiski nodzēs no kartas. Ir ļoti nozīmīgi uzdevumi veicam, jānodrošina ūdens pārtika, jāoperē, jāatjauno, jā. Uh, glabā miruši un ir nepieciešama palīdzība, ir nepieciešama mūsu uh, palīdzība, devīgums, mūsu um, pilsoņu iesaiste, ir nepieciešami speciālisti sūņi, kas strādāt uz vietas. Mēs esam šeit ļoti daudz skaitlīgi, mēs runājam šeit parlamentā bieži par to, ka ir nepieciešams civilās aizsardzības mm, korpus, zilās ķiveres, zaļās ķiveres, nu kāda starpība, bet tie, kas reaģētu un reaģētu ātri, uh, 2003. gadā Gijs Virhovs kāds jau runāja par to 2006. gadā Mišels Barņē. Nu vienalga, no kura nāktu šī ideja, bet galvenais, ka ideja rīkoties ātri un būt gataviem ātri rīkoties kopā. Ikirieģa Konsāri, gan lepto. Arvoisa puheen, puhemies, minusta on eri... Priekšsēdētāja kungs, manā skatījumā šeit Daudz tika runāts arī par saredzamību, bet tieši tagad mums ir nepieciešama palīdzība. Ir traģiski redzēt to, ka aizvien vēl šajos, šajās katakombāks ir cilvēki, kurus varētu glābt. Ir jādara viss, kas vien iespējams ārpolitika un aizsardzības politika, kad tās tika veidotas, un arī krīzes pārvaldības centri. Un nu, tad taču tomēr bija svarīgi, lai darbs tiktu um, orientēts gatavojoties arī uz dabas katastrofām, jo tas ir kas tāds, kas uh, arī Eiropā var notikt un ne tikai citās pasaules daļās. Un tagad mēs redzam, cik bezpalīdzīgi esam saskaroties ar šādu katastrofu. Bet kas tad mums traucē šādus krīzes spēkus izveidot, lai pārvarētu krīzes? Paldies! Nākošais runātājs Vakīdis kungs, tad brīvā mikrofona procedūra ir noslēgta. Vai Balkītis kungs nav zālē? Jā, ir. Augščiausio vyriausiai galiotinė. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Barnes Aštona, komisāra kungs. Pēc Lisabonas līgumas eh, stāšanās spēkā, diemžēl, pirmais pārbaudījums mums ir bezprecedenta mēroga katastrofa. Un, un mums ir nepieciešams, lai augstās pārstāvjums iestādu pilnvaru izpildītāji patreiz risinātu konkrētus uzdevumus. Jā, protams, ir trūkumi, un mēs sakam, ka nākotnē ir nepieciešama labāk aprīkoti un apmācīti Eiropas Savienības spēki, kas varētu piedalīties glābšanas operācijās, bet es gribētu teikt, ka mūsu svarīgākais uzdevums ir nodrošināt, lai palīdzība nonāktu pēc iespējas ātrāk pie tiem, kam tā patiešām ir nepieciešama. Ir jāatvēl vairāk līdzekļu rekonstrukcijas darbiem. Paldies, Balčits kungām. Aštons kundz vārds jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es jau sākumā teicu, ka es esmu ieradusies šeit, lai uzklausītu viedokļus, un es arī saprotu godāto deputātu eh, sarūktinājumu par to, ka daudz lietas varēja izdarīt, la izdarīt labāk. Daudz uzdev jautājums par caurskatāmību un koordināciju, par uh, atpazīstamību. Jā, protams, ASV ir tuvāk, tā spēja mobilizēt savus spēkus ātrāk. Uh, Un, protams, ka televīzijas ekrānos galvenokārt parādās ASV spēki, bet mēs ļoti cieši sadarbojamies ar ASV, un tas ir ļoti svarīgs elements gan tagadēji darbībai, gan arī darbībai nākotnē. Un tad, kad es naktī saņēmu zvanu par uh, šo zemestrīci, mēs mobilizējām cilvēkus pēc iespējas ātrāk. 21 dalībvalsts mobilizēja savus spēkus, lai reaģētu ātri. Komisijas sanāca kopā un es, tad tas bija astoņas dienas pirms es ierados pie jums uz noklausīšanos. Tika izveidot pieci lauki piecas lauku uh, slimnīcas, uh, sešas ūdens attīrīšanas struktūras, dažādi citi infrastruktūra, pajumte un Es gribētu uzteikt dalību valstis, kas piedalījās šajā darbā, un es gribētu uzteikt to amatpersonu darbību, kur strādā dienu un nakti. Godātie deputāti, es e, vērsos pie ANO un ANO ģenerāla sekretāra, ko mēs varētu palīdzēt, un nav šaubu, ka es nekad ko labāku uz vietas nevarēja izdarīt, kā vienkārši um, sniegt palīdzību, jo Es neesmu ārste, es neesmu ugunsdzēsēji. Mans pienākums ir koordinēt palīdzību, runāt ar Haiti draugu grupu, saskaņot mūsu darbību ar ANO, lai nodrošinātu to, ka mēs maksimāls pūls pieliekam konkrētiem pasākumiem uz vietas. Tāpat, protams, gribu uzteikt nevalstiskās organizācijas un cilvēks, kas strādā uz vietas, jo postījumi tiešām ir milzīgi. ANO zaudēja daudzus no savie, saviem cilvēkiem, tāpat arī nevalstiskās organizācijas zaudēja daudz e, no saviem cilvēkiem, un tādēļ viņa reakcija nebija tik ātra, kā mēs to būtu gribējuši redzēt. Cilvēki izmisīgi lūdz palīdzību, un palīdzības sniegšana šādu, šajos apstākļos bija būtiski apgrūtināta, un cilvēki atkal nenogurstoši ir strādājuši, lai to nodrošinātu. Tagad lietas nedaudz ir nostabilizējušās, bet nevajadzētu novērtēt par zēmu grūtības, ar kādām nācās saskarties uz vietas. Vai es esmu apmierināta par tevi situāciju? Protams, nē. Pirmo nedēļu teiksim, strādājot ar šiem jautājumiem, es gribētu teikt tā, ka es saprotu jūsu kritiku, jums ir tiesības to darīt. Protams, nākotnē varētu lietas darīt labāk, tām ir jākļūst labākām, bet uh, Man ir jāgūst mācība no tā, kas notika, un jānodrošina, lai nākotnē mēs strādātu saskaņotāk, bet es domāju, ka nevar noliegt to, kas ir izdarīts uh, dienu dienā, stundu stundā, par ilgtermiņu runājot. Godātie deputāti, jums ir pilnīgi taisnība. Tad, kad žurnālisti būs aizbraukuši, tad mums ir jābūt tur. Mums nepieciešama mūsu fiziskā klātbūtne ar atbalstu, ko varam sniegt. Un es piekrītu, ka šim jautājumam ir jākļūst par mūsu diskusiju tēmatu. Un es piekrītu, ka uh, Tas, ko mēs darām, ir jādara partnerībā ar Haiti cilvēkiem, pilnībā respektējot viņu vajadzības. Es piekrītu nepieciešamībai atjaunot infrastruktūru, un es piekrītu, ka mums ir jānodrošina, lai ANO loma tiktu mm, atcīta un mums ir jāpalīdz. Tādēļ es došos uz ASV, lai tiktos ar valsts sektānu un es gribētu arī eh, tikties ar ANO pārstāvjiem, ko mēs varam darīt, lai nākotnē palīdzība nonāk tur, kur tā ir jānonāk. Tālāk par reālo situāciju. Kā godātie deputāti teica, tā ir valsts, kur vairāk nekā 70% cilvēku dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Tādēļ, kā jau jūs teicāt, ir ļoti svarīgi, lai bērni, jo īpaši bāreņi, tiktu pienācīgi aprūpēti un šis atbalsts būs nepieciešams vairākus gadus vēl uz priekšu. Un es gribētu nedaudz parunāt par infrastruktūru. Viesnīcas, es atvainojos, slimnīcas, elektrība, ūdens, apgādes sistēmas, lidostas ir izpostītas, parlamenta ēkas, ministriju ēkas ir pilnībā sagrautas. Daudz augsts valsts amatpersonas ir pazudušas bez vēsts. Uh, Haitī valdība nespēja funkcionēt. Kā jūs teicāt, tā ir viena no nabadzīgākajām pasaules valstīm. Un tādēļ es piekrītu jūsu vēlmei un jūsu norādījumam, ka mums ir jāapņems atjaunot viņu infrastruktūru. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk došu vārdu Deguta kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā es gribētu teikt Diārika kungam, kurš prasa pastiprināt darbu pārtiks apgādā Haiti, ka uh, tas tā nav pieeja Eiropas Savienībai, jo Eiropas komisija mēģina uh, produktus nopirkt tieši e, šajā reģionā, nevis e, mūsu pārpalikums, nevis notieksim nu, tas, kas ir vairāk e, sagādāts, nogādāt atpakaļ uz Haitī. Otrakārt par visu šo koordinācijas un civilās aizsardzības jautājumu gribēju tikai pateikt pāris lietas. Pirmkārt, civilā aizsardzība ir dalība valstu kompetence, un visas koordinācijas iniciatīvas ir jāveido balstoties uz šo pamatu. Uh, Tas arī ir tas, ko piedāvāja Barņē ziņojums, bet līdz šim tas vēl nav īstenots. Bet tā ir dalība valstu kompetence un nevis komisijas kā tādas kompetence. Otrakārt, runājot par civilo aizsardzību un tās koordināciju. 2004. gadā bija tsunami un kopš tā laika uh, civilā aizsardzība un tās koordinācija Eiropas Savienībā ir kļuvusi daudz spēcīgāka. Uh, Protams, ka uh, vingrinājumi un testi nevar pārbaudīt mūsu sadarbības uh, uh, veiksmīgumu tik labi kā reālās krīzēs. Šajā krīzē um, tiek uh, lūgts uh, palīdzēt un uh, tiek koordinēta darbība Eiropas Savienības līmenī. Treškārt, neaizmirsīsim, ka otrajā Barozo komisijā uh, humanitārā palīdzība un civilā aizsardzība tika apkopotas šīs jomas vienā komisāra portfelī, un tas bija ļoti vērtīgi. Turklāt eh, tagad mums ir arī augstā pārstāve, kurai būs eh, jāsēž tā kā uz diviem krēsliem. Un pagātnē mēs vienmēr redzējām, ka uh, Uh, komisijas iekšienē pie tā atgriezīšos, uh, bieži vien tā nenotiek, bet tā ir drīzāk koordinācija starp Eiropas institūcijām un dalību valstīm vai Eiropas komisiju un padome. Un visa šī te ideja, kāpēc uh, mums ir šis cilvēks, kas sēž uz diviem krēsliem, ir tāpēc, lai padome un komisija varētu labāk sadarboties. Un es domāju, ka šajā krīzē ir pierādījies, ka tas ir nācis par labu. Visbeidzot, ko vēl gribēju teikt? Protams, eh, žēl, eh, tātad kā komisārs es nevaru būt skumš un man nevar būt žēl, es varu vienkārši to pieņemt zināšanai, bet uh, gribētu pateikties visiem, kas strādāja sākot no um, sākotnējā brīža, no pirmās stundas, uh, gan naktī, gan uh, nedēļas nogalēs. Viņi uh, nesūdzējās, viņi neprasīja nekādas kompensācijas. Cilvēki tiešām ir smagi strādājuši un viņi darbojās arī uz vietas. Un tur tiem, kas strādāja uz vietas, viņi arī ir cietuši, viņu ēkas ir sagrautas. Ņemiet vērā to, ka uh, tā ir tāda milzīga katastrofa, kuru nevar paredzēt un uz kuru var reaģēt tikai tad, kad tā notiek. Un reakcija ir jāorganizē ļoti ātrā veidā. Es domāju, ka komisija un dalība valstis reaģēja ļoti labi. Dalība valstis uzreiz atbalstīja mūsu rīcību un varbūt vajadzētu nebūt tik kritiskiem pašiem pret sevi. Ευχαριστώ. Η συζήτηση έληξε. Paldies! Līdz ar to šīs debats ir noslēgtas. Balsojums par rezolūciju priekšlikumiem notiks februāra plenārsesijā. Nākamais starpkārtības punkts ir augstās uh, pārstāves uh, paziņojums un um, tātad paziņojums par situāciju Irānā. Fast here, no... Kā jūs redzat, mēs strādājam ļoti ātri, nav vispār laika.